Labvakar, dāmas un kungi, godātie kolēģi, atsāksim plenāru sēdes darbu. Nākamais darba kārtības jautājums ir ieteikums otrajam lasījumam. Ziņojuma autors ir Toine Manders, un runa ir par tekstilu materiālu nosaukumiem un ar tiem saistītām tekstilu izstrādājumu marķēšanu. Pirmkārt, došu vārdu referentam Manders kungam. Dank u, voorzitter. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Viss ir tik ātri sācies, es nemaz neesmu uh, pie tā pieredzes, ka uzreiz man kā pirmam runātājam jāuzstājas. Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par veiksmīgo sadarbību. Es gribētu pateikties komisijai par to, kā sastrādājāmies, un gribu teikt paldies arī padomēji. Jo pateicoties Ungārijas prezidentūrai, nu, tāds ir mans uzskats, ka mēs esam izkustējušies no uh, tādas dīkstāvas situācijas. Es esmu priecīgs, ka šī ir regula, nevis direktīva, jo, manuprāt, regulas tomēr var būt efektīvākas noslēdzot uh, iekšējo tirgu, tāpat kā profesors Montī to savā pētījumā uzsvēra. Mēs pieņemam pārāk daudz dažādu likumu, kas tiek īstenot dažādos līmeņos, un tādēļ iekšējais tirgus, vienotais tirgus uh, dažkārt nefunkcionē eh, uh, īsti veiksmīgi. Priecājos, ka šoreiz tas ir savādāk, un ir vairāki punkti, kurus mēs tagad varam uzlabot. Priekšlikums tika skatīts uh, eh, patērētāja aizsardzības uh, konferencē, un sākotnējā priekšlikumā patērētājs tika maz pieminēts, un mēs kā politiķi domājam, ka mums ir jāmaina šis ziņojums patērētāja labā. Un tā mēs arī strādājam. Ir vairāki punkti, kas ir bijuši ļoti nozīmīgi. It īpaši e, pētījumi par alerģiskām reakcijām. Es domāju, ka komisija arī uh, runāja par to, ka tā ir gatava veikt pētījums un 30. septembrī 2013. gadā komisija prezentēs pētījumus, lai iepazīstinātu ar rezultātiem un pozitīvie rezultāti tiks iestrādāti likumos. Un ja būs pozitīva un ilgspējīga risinājuma, tad padomi arī sekos šim darbai. Tās ir alerģiskas reakcijas uz ķīmiskām vielām, jo jāsaka, ka ir aizvien vairāk patērētāji, kas alerģiski reaģē uz apģērbiem vai dažādiem produktiem, ieelpojot sastāvdaļiņas un arī alerģiski reaģējot. Tādēļ jāpārbauda, vai nevarētu labāk aizsardzēt patērētājus. Un tad arī vēl dažādas uh, tirdzniecības prakses un dažkārt arī uh, ne īsti uh, korekti izmantotas un ļaunprātīgas, tās ir aizliegts ES. Bet jāpārbauda vēl, vai tās, vai visi noteikumi tiek ievērot. Un, piemēram, attiecībā uz uh, Izcelsmes marķējumi ir pārāk maz likumu, lai varētu efektīvi darboties gadījumos, kad notiek pārkāpumi. Mums mūsu praksa jāiestrādā likumos, lai labāk aizsargātu patērētāju, lai patērētājs vienmēr zinātu, ka tas ir Nīderlandē vai Vācijā ražots kā produkts vai eh, kā savādāk. Ļoti daudz produktu pār pa 90, 99 tiek ražots Ķīnā un tikai 1% Eiropā un marķēts ir tikai Made in Europe, respektīvi ražots Latvijā. Un šī situācija tiks novērsta. Mēs atveram durvis arī, tā teikt, modernām tehnoloģijām, proti neiet runa par tādu vecmodīgu marķējumi, bet mēs mēģināsim izmantot moderno tehnoloģiju, lai patērētāju informētu, cik vien labi iespējams. Tas, ko padomi tieši akceptēja, tas ir, ka tiks iestrādāta norāde attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes marķi, uh, uh produktiem. Jo aizvien uh, sarežģītāk ir noteikt, vai uh, zvērādas uh, kažokādas ir dabīgas vai mākslīgas. Pētījumi, ko komisija veiks, sākumā tiks eh, orientēta uz to, lai samazinātu dažādas barjeras iekšējā tirgu, un tad nākošais, lai veicinātu e-komerciju. Pēc tam ir nepieciešama arī Eiropas standarti marķējumam un uh, etiķēšanai. Domāju, ka pētījums uh, būs ļoti nepieciešams un veiksmīgs. Es domāju, ka modernajā pasaulē nav nepieciešamības uz viena marķējuma 23 valodās sniegt informējumu. Domāju, ka patērētājiem tas vairs nav vajadzīgs. Bet es domāju, ka skaidrojums, ko padoms sniegs, ir tāds, kas uh, arī uh, uzticību veidos, un paldies vēlreiz noslēgumā visiem, kas uh, līdzdarbojās. Paldies Manders kungam, tagad padomas vārdā Džūri kundze. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr! Biz... Paldies, priekšsēdētāja kungs! Komisāra kungs! Deputāta Manders kungs! kolēģi un kolēģis. Ir ļoti veiksmīgi, ka otrajā lasījumā ir sasniegta vienošanās par jaunu uh, regulu par tekstilu izstrādājumu šķiedru sastāvu etiķēšanu un marķēšanu. Visas trīs institūcijas ir ļoti cieši sadarbojušās un atļaujiet man lūdzu uh, jums, Eiropas parlamentam, izteikt uh, padomas uh, atzinību par īpaši veiksmīgo sadarbību. Īpaši vēlos pateikties Tona eh, Manderskungam un arī viņa līdzstrādniekiem par veiksmīgo sadarbību, jo viņi deva būtisku ieguldījumu eh, šajā darbā. Vēlos pateikties Zviedrijas, eh, Spānijas un arī Beļģijas prezidentūrai jo um, sagatavošanas darbi ir bijuši ļoti apjomīgi, lai mēs varētu nonākt pie šī rezultāta. Komisija visu laiku ir bijis ļoti konstruktīvs partners, un ja viss notiks pēc plāna, tad uh, pavasarī padomu varēs piekrist uh, tekstam, un šis uh, Regulējums varētu, varēs būt spēkā no 2012. gada. Jaunā regula ir vērsta uz uh, to, lai iekšējais tirgus daudz veiksmīgāk strādāt, lai vienotais tirgus varētu attīstīties un stiprinās jau pastāvošos uh, likumdošanas aktus. Likumi par jaunu tekstilu šķiedru attīstīšana jā, būs uh, inovatīva un tie veicinās uh, tekstilu sektora attīstību. Līdz ar to patērētājiem uh, tas nāks tieši pa labi un uh, viņš varēs agrāk um, izmantot uh, jaunas, uh, jaunas produktus. Mēs vēlamies parūpēties arī par juridisku uh, un likumdošanas attīstību, par tiesisku drošību, ar jaunajiem marķējumiem. Patērētājs būs labāk informēts. Komisija arī uh, veiks pētījumus par mm, papildus prasībām etiķēšanai un marķēšanai. Uh, tiek uh, domāts par vienotu uh, apģērbu lielumu. Uh, norādīšanu, elektronisko etiķēšanu, kā arī norādi uz uh, alergēnu uh, vielu klātbūtni vai nē. Padomu vēlas eh, īpaši uzsvērt to, ka izcelsmes eh, marķējums un arī mm, tas fakts, ka eh, vajadzētu būt iespēja noskaidrot, kur ir ražots šis ražojums, ir īpaši nozīmīgs. Mēs arī mēģināsim, turpināsim darbu pie jaunu tekstilu šķiedru marķēšanas, etiķēšanas un tirgulaišanas. Ir ļoti nozīmīgi, lai e, etiķetēs būtu arī vai marķējumā būtu norādīts uz šķiedrām un tiktu arī norādes iestrādātas par ne tekstilu šķiedru klāt, es, klātbūtni vai arī dzīvnieku izcelsmes šķiedru klātbūtni produktā. Ar šo jauno uh, dokumentu tiks radīta lielāka tiesiska drošība. Liels paldies! Paldies, Džurī kundzei! Tagad uh, nākošais runātājs komisijas vārdā Tajānī kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātais referentkungs Manderskungs, es gribētu jums pateikties par lielo darbu, ko esat ieguldījis ziņojuma tapšanā, tāpat arī paldies ēnu referentiem un komitejas deputātiem par to, kas piedalījās šī ziņojuma tapšanā. Tas nebija viegls darbs, taču es domāju, ka šie panākumi ir ļoti būtiski. Esam, ir ļoti svarīgi, lai mēs panāktu vienošanos otrajā lasījumā. Eiropas Savienības pilsoņiem vajadzētu pēc iespējas drīzāk eh, izmantot tās iespējas, ko piedāvā jaunās šķiedras, un arī vajadzētu samazināt izmaksas dalību valstīs. Es gribētu palīdzē, pa, pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tas konstruktīvi piedalījās šajās starpiestāžu debatēs. Par to, paldies par eh, grozījumiem, ko jūs iesniedzāt. Daļa no šiem grozījumiem parāda šī jautājuma politisko dimensiju un arī patērētāju interesi. Pirmais lasījums tika pieņemts šeit parlamentā ar lielu balsu vairākumu tika izteikta doma, ka ir nepieciešamas plašākas debates par dažādām šķiedrām, par tekstilu izstrādājumiem, par izcelsmes marķēšanu un par to, ka regulu vajadzētu attiecināt uz vairākiem sektoriem. E, debašu gaitā dalībnieki aicināja pēc lielākas elastības, un daļu no tās mēs arī piedāvājam šobrīd. Tas teksts, par kuru esam vienojušies šobrīd, ir kompromiss starp dažādajiem grozījumiem, ko piedāvāja parlaments un komisijas uh, uh, kopīgo pozīciju. Kā Gjorī kundze jau norādīja, es uzskatu, ka mums ir iespējas vēl tālāk attīstīt šo jomu nākotnē. Kad regula stāsies spēkā, patērētāji saņems vairāk informācijas par tekstilprecēm, ko tie iegādājas. Saņems vairāk informācijas par to, no kā šie tekstilizstrābājumi ir tapuši. Vēl kāds būtisks panākums šajā jaunā regulā ir tas, ka ar to mēs vienkāršojam visu tiesisko ietvaru. E, viens no svarīgākiem punktiem, kas jāatzīmē, ir tas, ka šī regula nebūtu nav galīgais šī procesa posms. Gluži otrādi, tas ir izējas punkts. Mēs turpināsim analizēt e, tiesību aktus šajā jomā. Uh, Regulas teksts paredz to, ka notiks šīs te regulas pārskatīšana, ir pārskatīšanas klauzula. Eiropas komisija varēs domāt par jaunām etiķēšanas iespējām nākotnē, un komisija varēs iesniegt tiesību aktu priekšlikumus tajos sektoros, kur nepieciešama harmonizēšana. Es domāju, ka šī pārskatīšana noteikti būs nepieciešama un tā būs padziļināta. Mēs jau tagad kontaktējamies ar patērētājiem, lai rastu atbildes uz veselu virkni būtisku jautājumu. Informācija, ko saņemsim no šīm konsultācijām, tiks publiskota Mēs eh, skatīsimies arī uz jaunām tirdzniecības iespējām, piemēram, uz elektronisko komerciju, uz jaunām šķiedrām, kas parādīsies, un domāsim, kā tās iekļaut šajā pārskatītajā regulā. Tāpat arī domāsim par materiālu izsakojamību un uh, ilgtspēju. Protams, mums ir jādomā par to, kā digitālajā uh, laikmetā pielāgosim savus tiesību aktus šai jaunajai realitātei, tā lai šie tiesību akti tiešām palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli. Šie ir daži no tiem jautājumiem, ar kuriem mums nāksies strādāt tuvākajā laikā. Šis darbs jau ir sācies. Kā jūs varat iedomāties, izcelsmes marķēšana ir viens no pamatjautājumiem šajā mūsu turpmākajā sadarbībā. Regulas pārskats būs iespēja stiprināt šo juridisko pamatu izcelsmes marķēšanai. Mēs uzskatām, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi, lai Eiropas tekstilpreču ražotāji būtu konkurētspējīgi un lai mēs rūpētos par patērētāju veselību. Par šiem jautājumiem mēs runāsim padziļināti un ceram, ka eh, beigu beigās varēsim eh, izstrādāt ļoti pamatīgus noteikumus, kas palīdzēs patērētēm izdarīt izvēli. Eiropas komisija izskatīs arī cēloņu sakarību starp dažādām ķīmiskām un sintētiskām vielām, kas tiek lietotas tekstilpreču ražošanā un alerģiskām reakcijām. Šie pētījumi par bīstamām vielām tiks vēlāk izmantoti un tie tiks sasaistīti ar rīču direktīvu. Pateicoties izcelsmes marķējumam, patērētāji varēs izvēlēties tādas preces, kas nekaitēs viņu vai viņu bērnu veselībai, jo šīs preces būs tapušas saskaņā ar tiesību aktiem, ko Eiropas Savienība un tās iestādes ir pieņēmušas jau pagātnē. Gribētu pateikties padomēji par to, ka jūs sapratāt, cik svarīgi ir iekļaut šo pārskatīšanas klauzulu regulē. Paldies padomē, ka jūs tik pozitīvi attiecāties pret sadarbību ar komisiju un ka jūs attieksmi pret pārskatīšanas klauzulu bija pozitīva. Eiropas komisija līdz 13. gada 30. septembrim nāks klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, ko varēs izmantot pārskatot šo regulu. Un es aicināšu manus dienestus sākt strādāt pie tā jau šobrīd. Paldies. Paldies, Tajānī kungam. Tagad uh, frakcija vārdā uzstāsies runātāja. Pirmā runātāja Komī kundze, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji, komisārkungs, cienījamie kolēģi. Mēs beidzot esam panākuši vienošanos par eh, šo svarīgo jautājumu, pie kura visi esam daudz strādājuši, lai censtos rast eh, kompromisa variantu eh, starp ļoti dažādajām padomus un parlamenta pozīcijām. Es gribētu, lai tiktu noteikta obligāta izcelsmes marķēšana tekstilu izstrādājumiem. Patērētājus ir jāaizsargā. Domāju, ka sasniegtais kompromiss ir izcils rezultāts. Esmu Uh, lūgusi kolēģus uh, cīnīties ar padomi, un uh, es tik tiešām lietoju šo vārdu cīnīties, jo tas ir bijis svarīgi, un esmu apmierināta ar tiem rezultātiem, kas ir panākt attiecībā uz etiķetēšanu un arī izsakojamību. Šodien patērētājiem Eiropā ir svarīgi redzēt, ka tekstilu izstrādājumi ir izgatavoti Francijā vai Itālijā, bet bieži vien tomēr izrādās, ka šie ražojumi ir izgatavoti citur. Uh, Mēs uh, gribam panākt jaunas iespējas, lai varētu izsekot tekstilu izstrādājumu, uh, ražošanas gaitai, teiksim, varētu vietkārtas iestrādāt šajos izstrādājumos. Ir ārkārtīgi svarīga šī izsikojamība un tāpat arī izcelsmes marķēšana. Es ceru, ka Uh, šis dokuments uh, labi virzīsies uz priekšu, un mēs ļoti gribētu redzēt uh, komisijas pieprasītā pētījuma rezultātus, un pateicamies komisijai par darbu, kas ieguldīts. Pateicamies arī komisāru kungam. Komisārs kungs teica, ka šis pētījums drīz sāksies, un tekstilu nozarē tiešām tas ir vajadzīgs. Jo mūsu pilsoņi ir pauduši ļoti pamatošas bāžas, un mums ir nepieciešama autentiska un patiesa informācija par produktiem, ko cilvēki iegādājas. Un tieši tāpēc šī regula ir visu interesēs. Paldies! Paldies! Tagad kolēģē Šaldi Mozes koncē divas minūtes. Eh. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Arī eh, jums, komisāra kungs, paldies! Arī es gribētu uh, teikt paldies par labo kompromisu, ko esam izstrādājuši. Un referents Manders kungs ļoti intensīvi strādāja. Uh, sadarbība parlamentā ir bijusi ļoti veiksmīga. Esam būtiski uzlabojuši komisijas sākot no priekšlikuma, jo tas sākotnēji bija ļoti tehnisks, kas um, tikai uzņēmumiem un uzņēmējiem nāca būtiski par labi. Pateicoties pārstrādāšanai Eiropas parlamentā, esam iestrādājuši elementus, pateicoties kuriem šis priekšlikums un arī likums būs par labu, nāks par labu patērētāju. Un, manuprāt, tas ir izšķirīgi nozīmīgi. Tas, ko gribam, ir labāks marķējums un lielāka skaidrība patērētājiem, ja šis likums tiks ieviests un īstenots. Man un arī sociāldemokrāta politiskā grupai ir bijis nozīmīgi uzsver to, ka nedrīkst pieļaut veselības apdraudējumu ap patērētājiem, kas izrietētu no tekstila izstrādājumiem, kas tiek laisti tirgu. Un tādēļ ļoti nozīmīgi, kā komisāra kungs teica, ir nepieciešams pētījums, lai garantētu to, lai nebūtu nekāda ļoti vielu pārpalikumu um, tekstilu izstrādājumos, kas varētu izsākt alerģijas. Mēs sociāldemokrāti esam ļoti iepriecināti par to. Un tāpat arī uh, ļoti nozīmīgi ir izcelsme un izcelsmes izsekojamība, kā arī izcelsmes marķējums. Tas ir nozīmīgi patērētājiem. Es pat personīgi cerēju, ka mēs pat vēl tālāk varētu doties, ka mēs varētu harmonizēt, piemēram, izmēru norādes un ka mēs varētu izmantot jaunas tehnoloģijas nākotnē marķējumā. Bet nu no arī jau tagad esam tā tālu pavirzījušies uz priekšu, un tam ir jābūt mācībai. Ja ir šeit pieņemta likuma e, Eiropas parlamentā, tad tiem jānāk par labu gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Un tā uh, funkcionējoši iekšējais tirgus tiek radīts un uh, turpina darboties. Vēlreiz paldies kolēģiem par īpaši labo sadarbību. Es domāju, ka mēs tiešām esam labu rezultātu sasnieguši. Paldies! Paldies kolēģē Šaldemāns kundzei. Tagad eh, pusotru minūti kolēģis Busoj. Paldies eh, priekšsēdētāji, komisāri, cienījamie kolēģi. Eh, pirmām kārtām gribu pateikties referentam Manders kungam par viņa darbu un ļoti pacietīgo darbu strādājot pie šīs regulas projekta. Otrajā lasījumā ir panākts kompromiss kas garantēs labāku informācijas sniegšanu patērētājiem. Šajā kompromisā ir daudz pozitīvu lietu. Ir paredzēta jauna procedūra pirmajam pielikumam, tas samazinās izmaksas tekstilu nozarei un dos iespēju šos līdzekļus izmantot inovācijām. Tas būs ļoti noderīgi arī patērētājiem, jo kā es teicu, tiks veicināts inovācijas. Šī regula būs ļoti pozitīva patērētājiem, tāpēc, ka, nospraudz, tāpēc, ka nospraužā marķēšanas prasības. Jo vēlme zināt, no kurienes nāk produkts, ir ļoti uh, normāla. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas patērētājiem. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešams vairāk laika, lai izstrādātu vēl tālāk prasības attiecībā uz etiķetēšanu. Uh, arī uz uh, izmēriem un uh, tekstilu šķiedru kopšanu. Mēs uzskatām, ka uh, ne tekstilu materiālu daļu marķēšana ir ārkārtīgi svarīga, jo, ja patērētājs nevēlas, tad viņam ir uh, jāsņem informācija par to, kāda materiāla ir šajās šķiedrās. Paldies! Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies kolēģim Buzoikungam. Tagad divas minūtes kolēģim Bilankungam. Paldies priekšsēdētāji. Pašreizējo tiesisko aktu vienkāršošana attiecībā uz tekstilu produktu etiķetēšanu ir vērsta uz to, lai nodrošinātu jaunu tekstilu šķiedru uh, izstrādāšanu un ieviešanu tirgu. Priekšlikums, par kuru mēs balsosim rīt, ir ļoti būtiski atšķiras no Eiropas komisijas ierosinātā kas principā noteica tehniskos uh, pamatus šai regulai. Kopīgais mērķis ir veicināt un pātrināt, pātrināt jaunu tekstilu šķiedru reģistrācijas procesu, lai varētu atbalstīt tādējādi attīstību tekstilu nozarē Eiropā. Tāpat laikā nodrošinot iespēju patērētājiem ātrāk izmantot jaunas šķiedras un jaunus produktus. Šis darbs ir novedis pie būtiskiem vienkāršojumiem procedūrās, Parlaments ir ierosinājis arī stiprināt izcelsmes marķēšanas noteikumus. Eh, ir prieks, ka ir panākts eh, kompromiss, tomēr gribētu atzīmēt, ka mana grupa eh, tomēr pozitīvāk vērtēja komisijas sākotnējo ierosinājumu, kas daudz ātrāk dotu konkrētu ieguvumu tirgiem un patērētājiem. Eiropas komisijai dziļāk vajadzētu izanalizēt etiķē, etiķetēšanas jautājumu attiecībā uz produktiem, kas ir izgatavoti ārpus Eiropas Savienības, un līdz 2013. gadam ir nepieciešams ziņojums par uh, sistēmu produktu etiķetēšanai un marķēšanai. Tas varētu viss nākt uh, kopā ar likumdošanas priekšlikumu. Kompromiss nodrošina pietiekama informācijas sniegšana par produktiem, kas, kuru sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Galvenais mērķis ir sniegt patērētājiem labu informāciju, un ja mēs turpināsim strādāt pie uh, izmēru saskaņošanas tekstilu rūpniecībā, mums ir jābūt pragmatiskiem un jāpatur uh, prātā uh, mērķis tātad uh, nodrošināt patērētāju vajadzības. Paldies! Dank, kolēģi Paldies kolēģim Bilankungam. Nākošais runātājs Svensons, kundze divas minūtes. Eh, tak, herr Talman. Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mēs sakām, ka patērētāju vara ir ļoti nozīmīga, un ja mēs to tā nopietni domājam, tad patērētājiem jādod iespēja izmantot eh, šo viņam piekrītošo varu, lai viņam būtu pietiekami daudz informācijas par produktu, lai patērētāji varētu apzināti izvēlēties. Un tieši tādēļ vēlos pateikties uh, Manderskungam, mūsu referentam, jo ar savu iesaistu un savu mērtiecību viņš ir spējis patērētāju perspektīvu labāk iestrādāt šajā ziņojumā. Gribu pateikties arī ēnu referentiem, kas ļoti aktīvi strādāja, lai uzlabotu, tā teikt, šo patērētāju varu un kā ēnu referente GONGL vārdā esmu izteikusi grozījums attiecībā uz izcelsmes marķējumu par obligātu marķējumu dzīvnieku izcelsmes produktiem par ētisko un vides marķējumu. Ne viss ir pārņemts, bet esmu ļoti iepriecināta par sasniegto kompromisu. Atbalstīšu to. Un tikai pavisam īsi gribu atsaukties uz vēl iztrauktošo eh, informāciju par ķīmiskām vielām un pārēju informāciju tekstila ražojumos. Komisija ir solījusi, ka veiks pētījums par šo jautājumu un gribu tikai uzsvērt, cik ārkārtīgi nozīmīgi tas ir, lai šāds pētījums tiktu veikts. Un lai mēs saņemtu arī tā rezultāts, lai varētu aizstāvēt labāk cilvēku intereses, iedzīvotāju veselību Un mēs um, zinām, ka jāaizstāv cilvēku un jāaizsargā cilvēku arī tajos gadījumos, kad viņi ir alerģiski un alerģisku cilvēku skaits ir būtiski pieaudzis. Tas ir saistāms ar marķetēšanu, mar, retiķēšanu marķējumu. Noteikti jānorāda dzīvnieku izcelsmes mm, uh, produktus un šķiedru klātesamību. Un gribu pateikties tiešām vēlreiz visiem tiem, lai, nu tā teikt, patērētāji var tikt stiprināti. Paldies Svensāns kundzei. Tagad nākošais runātājs Rossīkungs. Grācija, prezidenta, honorevoli kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šīs regulas mērķis ir aizstāt novecojošus tiesību aktus. Mēs vēlamies to attiecināt uz tekstilu izstrādājumu Eiropas Savienības tirgū. Mm, šajā regulā runa ir par dažādajām šķiedrām, kas tiek izmantotas. Tiek runāts par izcelsmes marķēšanu zināmā mērā un par to, ka ir nepieciešams sniegt informāciju par tekstilu preču sastāvu. Bet Padome, diemžēl, nedomāja tieši tāpat kā Eiropas parlaments jautājumos par izcelsmes marķēšanu un izsekojamību. Otrajā lasījumā IMCO komitejā šeit parlamentā tika pieņemts teksts, kas, manuprāt, neiet pietiekami tālu jautājumā par izcelsmes marķēšanu. Tādēļ mēs balsosim pret šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka patērētājiem netiek sniegts pietiekami daudz informācijas. Cīm. Paldies kolēģiem Rosīkungam. Es neredzu Kolman kungu, tādēļ nākošais Kancijan kungs divas minūtes. Grācies, senor prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāri, ministras kundze, šī jaunā regula par tekstilu preču etiķēšanu un marķetēšanu, e, par to mēs balsosim rīt. Ar šo jauno regulu Eiropa sasniegs mērķi, pēc kur ir tiekusies daudzu gadu ilgumā. Tas ir pirmais solis pretī uz pilnīgu tiesību aktu komplektu par šiem jautājumiem. Šīs regulas mērķis ir aizstāvēt patērētājus izstrādājot noteikums par izcelsmes marķēšanu un izveidojot jaunus noteikumus, kā var nodrošināt produktu izsakojamību. Eiropas komisija tuvākajā laikā nāks klajā ar jaunu normatīvo aktu, uh, kurā būs runa par vēl labāku etiķēšanu nākotnē ar vēl pilnīgāku informāciju par produktu izcelsmi, ja šie produkti tiek importēti no trešajām valstīm un pārdot Eiropas Savienībā. Tādējādi mēs aizsargāsim patērētājus. Aizsargāsim viņus no viltotām precēm vai arī no dažādas citas negodīgas tirdzniecības prakses. Manuprāt, Šie tiesību akti atvieglos patērētāju iespējas gūt labumu no jauniem produktiem. E, tas nāks par labu arī Eiropas tekstilpreču ražotājiem, jo šī regula e, sniedz tiesisko paredzamību mūsu ražotājiem globalizētajā tirgu. Es ceru, ka nākotnē 27 dalību valstis pieņems pamatīgākus noteikumus par izsakojamību, kas vēl vairāk aizsargās patērētājus nekā tas tiek darīts šobrīd. Ir nepieciešams, lai tekstilpreču etiķēšana būtu tikt izmantot kā paraugs arī citiem sektoriem, kur vajadzētu uzlabot etiķēšanu. Vajadzētu darīt tā, lai šī etiķēšana attiektos ne tikai uz dažādām šķiedrām un tekstilu produktiem, uh, Oktobrī Strasbūrā mēs pieņemam likumdošanu par Eiropas brendu Made in. Komisāra kungs, jūs teicāt, līdz 2013. gada 3. septembrim būs šīs regulas pārskatījums. Tas ir pārāk vēl, vajadzētu to darīt agrāk. Paldies. Paldies, Paldies Kančan kungam. Nākošā runātāja ir Gojana Pereškundze, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, gribētu sākumā sveikt visus tos, kas padarīja šo vienošanos par iespējamu. Tā ir vienošanās, kuru mums visiem vajadzētu pozitīvi vērtēt, jo tā skar Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi. Man patīk konstruktīvi izteikties, un tāpēc teikšu sekojošo. Gribētu norādīt uz to, ka ir ārkārtīgi svarīgi sniegt precīzu un būtisku informāciju, kas ir viegli saprotama patērētājiem, runājot par tekstilu produktu sastāvdaļām Nav jēga sniegt uh, milzīgu sastāvdaļu uzskaitījumu vai daudz informācijas par produktu, ja šī informācija nav viegli izlasām un saprotama. Mums jānodrošina tas, lai mēs izveidotu Eiropas mēroga sistēmu izmēru marķēšanai, kas patiesi attēlo mūsu dažādos ķermeņa izmērus un dimensijas, jo galvenais patērētājiem pirmām kārtām ir izmērs. Tātad tas ir svarīgs karmonizācijas darbs. Irguien Peres. Paldies Irguien Peres kundzei. Nākošais runātājs Šmita kungs vien minūte. Tak, herr talman, un tak til kolēģi. Paldies. Paldies priekšsēdētāja kungs un paldies arī kolēģim Manders kungam. Es uh, gribu uzsvērt, ka īpaši esmu uh, gandarīts par to, ka kažokādu ja, ka, jautājumā ir šis marķējums. Jā, protams, tas ir svarīgs arī citos um, izstrādājumos, bet patērētājiem ir nepieciešama informācija, lai viņš varētu pieņemt apzinātu lēgumu. Un problēma bija ar izcelsmes marķējumu. Bieži vien uh, tekstilu izstrādājumi tiek piedāvāti uh, tādi, kuros no daudzām valstīm uh, detaļas ir iestrādātas un jārunā arī par to, kur tad ir robežas, cik daudz ir uh, jāmarķē un cik lielam ir jābūt detaļu sastāvam no vienas valsts, lai tas atspogļotos marķējumā. Katrā gadījumā jāsaka, ka patērētājiem jābūt labāk informētam. Uh, bet tas var arī novest pie tādas slikta aizsargāta protekcionisma šis marķējums. To dzirdu aizvien biežāk. Atklātās robežas un tirdzniecība priekšsēdētāja kungs ir Eiropu padarījuši bagātu, un to Eiropas patērētāji arī zina. Paldies Šmita kungam. Nākošā runātāja Rovas Pahas kundze 1 minūte 30. Paldies priekšsēdētāja kungs. Tekstilsektors ir globāls. Tās drēbes, kuras um, velkam mugurā, ir praktiski nu, gandrīz uh, puspasaules apbraukuši, kamēr nonāk pie Eiropas Savienības patērētājiem. Šis ziņojums ir apjomīgs un skaidrs, bet arī ļoti tehnisks. Tā ir sabalansēta uh, pieeja starp interesēm, kāds ir patērētājiem, pat izcelsmes marķējumu un arī konkurētspēju. Patērētājiem ir tiesības zināt, kādas ķīmiskas vielas uh, ražošanas procesā ir izmantotas, no kurienes ir nākušas izvēles un tā tālāk. Bet kur tad ir sabalansētā situācija starp bezgalīgi garu deklarāciju, kas ir iešūta apģērba gabalā, un uh, arī tādā mazā marķējumā, kur ir rakstīts, nu, piemēram, nedrīkst uh, mazgāt. Marķējumam jābūt skaidram, caurskatāmam, lai patērētājs varētu arī to saprast. Izstrādātais kompromiss ir solis pareizā virzienā, bet tikai 2013. gadā būs komisijas pētījums. Tiešām jājautā, bet mums ir nepieciešams precīzs informācijas apjoms par izcelsmes valsti un cita informācija, lai varētu pilnībā veikt uh, tekstila ražojumu izsekojamības procesu. Es domāju, ka ir nepieciešams labs un tāds saprātīgs likums. Ir vēl ilgs laiks līdz 2013. gadam, un esmu iepri, īpaši iepriecināta par to, ka komisāra kungs runāja par tādu pilnas apjomas informācijas sniegšanu mm, patērētājiem, un ka jūs arī atbilstošo likumdošanu iestrādāsiet. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Enīna kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. 2005. gadā uh, sākās dempings tekstila sektorā, tas bija katastrofāli videi, un uh, ilgtermiņā tas ir katastrofāli arī patērētāju veselībai. Ir jāveic pasākumi, lai aizstāvētu arī darba vietas. Uh, algas tekstila sektorā un arī patērētāju veselību. Pat ja mēs gribētu doties vēl daudz tālāk, tad tomēr atzinīgi vērtējam uh, izcelsmes marķējumu, bīstamo uh, vielu klātbūtnes marķējumu un tā tālāk. Mums ir nepieciešami pasākumi un instrumenti, lai uh, visās dalībvalstīs šis marķējums uh, tiktu īstenots un lai cīnītos pret, uh, piemēram, viltojumiem. Jācīnās arī pie ES robežām, bet arī iekšējā tirgu pret marķējumiem. Un tas ir politiskās gribas jautājums. Jākonstatē, ka diemžēl uh, uh, vairāk līdzekļi uh, Francijas, Itālijas robežā tiek iztērēti, lai uh, pārtvertu Tunisijas bēgļus, nekā cīnīties pret viltojumiem. Tas ir, šī attieksme ir jāmaina. Dank, Paldies kolēģim Heninam. Tagad Salvīnī kungs viena minūte. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisāram Tajānī par viņa ieguldīto darbu šī jautājuma risināšanā. Diemžēl mēs esam ļoti neapmierināti ar šo rezultātu. Ziemeļlīga Itālijā uzskata, ka mēs esam aplaupīti. Daži kolēģi no kreisā bloka ir apmierināti ar rezultātu. Mēs gan uzskatām, ka mēs galīgi nezināsim, no kurienes nāk patērētājiem piedāvātie produkti. Es gribētu dzirdēt eh, ražotāju viedokli, kas vēl ir pārdzīvojuši šo krīzi, ko viņi domā par šo regulu. Es saprotu, ka ir kompromiss, bet tas mums nav derīgs. Pirms tam bija līdzsvarots teksts, To atbalstīja lielākā daļa deputātu šī procesa sākumā. Man šķiet, ka kopš tā laika piedāvājums ir tikai pasliktinājies. Tikai divas no 27 dalību valstīm vēlas tādus noteikumus, kas ļaut mums saprast, kāds ir šis regulējums. Es domāju, ka padomi nav pietiekami daudz darījuši šī jautājuma sakārtošanā. Tas tikai parāda, ka Eiropas Savienība ļoti tālu no patērētāju interešu aizsardzības. Paldies! Sigēdīkungs, divas minūtes. Turkish. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dargie kolēģi, valsts sekretārs kundze. Atļaujiet eh, pieminēt divus nozīmīgus jautājumus. Pirmais ir tas, ka ir ļoti nozīmīgi eh, etiķējumā skaidri norādīt, no kuras valsts ir šis produkts un ražojums. Un otrs jautājums, protams, ka ir ļoti nozīmīgi skaidri norādīt, kāds ir šīs, šī auduma sastāvs. Katrā gadījumā ir ļoti labi, ja ir vienoti noteikumi, vienoti marķējumi. Pirmajā jautājumā par izcelsmes marķējumu. Mums ir jāievēro ja, tas, ka ES ir krīze. Tas ir saistīts arī ar to, ka daudzi sektori, piemēram, uh, tekstilu rūpniecības sektors cieši no tā, ka ražošana tiek pārvietota. Un pārvietojums, šie pār, ražošana tiek pārvietot ļoti bieži uz Āzijas valstīm. E, es mums ir jārod iespēja izkļūt no krīzes arī tekstilu sektorā, mašīnu būvē, lauksaimniecībā, turismā un citās jomās. Uh, Šīs jomas arī ir jāpiemina kā tādas, kuras skar krīze. Eiropas ražotāji atrodas neizdevīgā pozīcijā, saskaroties ar dempinga produktiem no tāliem austrumiem. Līdz ar to Eiropas ražotājiem praktiski nu nav iespējas uh, turēties līdzi un varbūt, ka ražotājiem Eiropas Savienības uh, iekšienē būtu uh, jāparāda, ka viņi tieši ir no ES. Tas būtu um, patērētāja interesēs Bulgārijā, Rumānijā, Čehijas republikā. Patērētāji varētu izvēlēties, vai viņi pērk produktu, kas ir ražots viņu pašu valstī, un ir ļoti nozīmīgs arī runāt par uh, izēvielu un audumu, piemēram, kvalitāti. Tad mums ir nepieciešams šis minētais pētījums. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Roitovs kundze, divas minūtes. Paldies, godātie kolēģi! Ir pagājis gandrīz vai gads kopš tā brīža, kad liela daļa deputātu balsoju pār visaptverošu priekšlikumu, ko iesniedz IMKO komiteja pirmiem lasījumam par tekstilu preču marķēšanu. Es ļoti augstu vērtēju to, ko paveica Tonijs Mandes un citi. Līdz pēdējiem brīdim viņi mēģināja uh, iesaistīties sarunās par kompromisu otriem lasījumam padomē. Uh, šis kompromiss ļautu ātrāk ieviest Eiropas Savienībā jaunu šķiedru veidus un arī vairāk aizsargātu patērētājs. Es nesaprotu padomas nos nostāja, tas, jo, tā joprojām ir pret izcelsmes marķēšanu un pret eh, izmēru harmonizēšanu. Mani ļoti sarūktina padomas nostāja. Tā eh, nevēlas, lai eh, iedzīvotāji zinātu, kur lielākā daļa no produktiem, ko viņi iegādājas, tiek izgatavoti. Kas tad tas par noslēpumu? Tas um, neveicina ražošanu Eiropā un tas arī nedara mūs lepnus par to, ko mēs saražojam, neskatoties uz to, ka citur ražošanas izmaksas ir zemas zemākas. E, patērētājiem būtu labāka iespēja izvairīties no bīstamiem produktiem. Kontrolas ir labākas, taču tās nav pietiekamas un nevajadzētu runāt par protekcionismu. Es esmu priecīga, ka Eiropas komisija nāks klajā ar e, jaunu pētījumu līdz 2013. gada septembrim, kurā pētīs ne tikai e, izcelsmes valstis, bet arī harmonizētu informācijas pasniegšanu, izmērus un tā tālāk. Taču šķiet, ka padome ārkārtīgi vēlas aizsargāt uh, eh, tekstilu ražotājus, tirgotājus drīzāk nekā ražotājus Eiropā un uh, patērētājus, tad eh, būs ļoti grūti manīt šo padomus nostāju. Taču arī mūsu uzdevums ir runāt ne tikai ar mūsu patērētēm, bet arī ar valdībām dalību valstīs par šiem mērķiem. Un nobeigumā gribu pateikties Manders kungam, komisijai un visiem citiem par eh, šīs dienas piedāvāto dokumentu. Paldies! Paldies, kolēģi Raita, vai tagad kolēģis Susts kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Šis uh, regulas priekšlikums ir atbalsta vērts, jo tajā ir apkopot vairāki uh, tiesību aktu principi. Tas, ko komisārs teica par uh, eh, MVU un Eiropas konkurētspēju ražošanas sektorā, manuprāt, tas viss ir jāatbalsta. Netiešā veidā šī regula veicina inovācijas un uh, ir nepieciešama, protams, labāka caurskatāmība. Tas nozīmē, ka uh, kompromiss ar šo pārskatu klauzulu Un tāpat arī par eh, ar vienošanos par izcelsmes marķēšanu no padomas un parlamenta puses varētu radīt eh, precedentu. Runājot par sarežģīto situāciju un sarunām eh, starp parlamentu un padomi par izcelsmes marķēšanu. Tas ir tiesība akts, kas tika apstiprināts pagājušā gada oktobrī, un šobrīd tik tiešām ir pienācis laiks padomei ņemt vērā parlamenta demokrātisko vēlmi, kā tas tika pausts balsojuma oktobrī, un kā es teicu, mēs atbalstīsim šo tiesību aktu. Paldies kolēģim Sustkungam. Tagad uh, viena minūte kolēģis Morganti. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. No vienas puses šis ziņojums mums uh, dod uh, ļoti noderīgs nosacījums un paredz labāku harmonizāciju, bet mēs tomēr uzskatām, ka šajā dokumentā vajadzēja atsaukties arī uz izcelsmes marķēšanu. Tekstilu rūpniecības sektoram tas būtu ārkārtīgi svarīgi, tas nodrošinātu zināmas garantijas Eiropas patērētājiem. Mūsu galvenie konkurenti, kā Japāna, Ķīna un ASV, viņiem ir paredzēta šāda izcelsmes marķēšana nu jau kādu laiku. Nezinu, kāpēc, bet šķiet, ka Eiropa uzskata, ka tas nav jautājums, kas ir vērsts mūsu uzmanības. Ja mums būtu izcelsmes marķēšana, tad tādā veidā mēs varētu labāk cīnīties pret uh, viltojumiem. Uh, Pagājušajā nedēļā pilsētā, no kurienes es nāku, 73 tūkstoši viltotu preču uh, tika konfiscēts. Lielākā daļa šo preču bija tekstilu izstrādājumi, un daudzi no tiem nāca no austrumu valstīm. Tekstilu ražošanas sektors Eiropā burtiski ir uz, eh, nospiest uz ceļiem. Izcelsmes marķēšanas trūkums ir eh, vēl viena nagla tekstilu rūpniecības eh, zārkā. Frau Komi, Sie hatten eine. Komi kundze, jūs vēlties uzdot jautājumu Margantīnī kungam. Grazie. Jā, paldies. Es gribēju uh, uzdot kolēģiem uh, jautājumu no Liga Nord. Ko jūsu partija dalīja trilogu sanāksmē, tad, kad es un Eiropas Tautas partija lūdzu jums līdzdarboties, jūs, protams, varat kritizēt tagad, bet būtu ļoti noderīgi, ja jūs piedalītos šajā darbā, tad, kad jūs tikā aicināt tā darīt. Paldies, Uh, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo jautājumu, uh, Markantīni kungs? Uh, jā, pirmajā lasījumā mums bija cits teksts. Izcelsmes marķēšana produktiem. Man jāsaka, ir grūti saprast, kāpēc uh, Eiropa padome un uh, parlaments nelēma iet uh, sākotnējā virzienā. Uh, Un eh, šī mēsla pēc mēs neatbalstīsim šo ziņojumu, jo tajā nav minēts izcelsmes marķēšana. Paldies Margantī kungam. Tagad nākošā kolēģe eh, Gardīnī kundze. Paldies priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, komisāra kungs. Es domāju, ka mēs eh, šeit esam pulcējušies, lai novērtētu tekstu, kurā ir um, daži trūkumi, Un mēs domājam, ka mēs visi būtu gribējuši ambiciozāku dokumentu, kā tas bieži tiek teikt šeit plenārsēžu zālā. Bet mēs saprotam visu, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Ir skaidrs, ka ir nepieciešama obligāta un skaidra marķēšana visiem tekstilu izstrādājumiem, kas ļauj labāk apkarot krāpnieciskus un nepareizs maldinošus apgalvojumus un darbības. Mēs esam ļoti ļoti gandrīti par to, ka šis obligātais aspekts ir iestrādāts tekstā. Piemēram, arī attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu klātbūtnes etiķēšanu. Tad nākotnē pamatotāk pieņemt lēmums. Tirgo ļoti bieži tiek tirgot arī nelegāli, nelegāli izstrādājumi, kažokādas, un produktu, kuros izmanto suņu un, piemēram, kaķu ādas. Mēs gribētu, lai mm, šis teksts būtu vēl ambiciozāks ar izcelsmes valsts norādi. Mēs šeit runājam par patērētāju aizsardzību, tas būtu jāievēro. Tāpat arī runājam par mm, darbaņēmēju un jauniešu aizstāvību, aizstāvam Eiropu, un tas ir arī pamats uh, darbībai mūsu patērētāju labā. Uh, Mēs saprotam, ka tā ir cīņa, kurā mēs kopā cīnamies un kurā tikai kopā varam uzvarēt. Jo jau tika um, uzsvērts un arī kolēģi teica, ka tā patieši ir cīņa. Un mēs šodien esam ļoti nozīmīgā punktā nonākuši, jo komisāra apņemšanās veikt konsultācijas ar patērētējiem ir nozīmīgs. Tas ir nozīmīgs ne tikai tekstila sektoram, bet visām tām jomām, kurā Tas bieži vien tiek izteiktas bažas, vai patērētājs vēlas šo izcelsmes marķēšanu. Patērētājs ir pirmajā vietā un viņš vēlas zināt uh, un vēlas uh, saņemt šo informāciju. Tā tad aicinu visus kolēģus uh, balsot par un arī pateikties visiem, kas strādāja pie šī teksta. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra un pirmā runātāja Galpelskundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kad tika runāts par šo uh, ziņojumu, tad īpaši tika ievērots patērētāju intereses, jāraugās, lai etiķēšana un etiķetes ir skaidras un saprotams, jo tie tie pasākumi, kuros patērētājs var arī redzēt šo Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Situācija pat laban ir tāda, ka tiek radīti konkurences apgrūtinājumi ES. Tas nozīmē, ka mēs pārbaudam dokumentu, kas vairs nav īsti aktuāls. Referentam ir taisnība. Mums nav pietiekam daudz vēl pierādījumu potenciālām bīstamām vielām, varbūt, ka arī šeit notiek kāda maldīšanās. Nu, katrā gadījumā šo jautājumu varētu dziļāk izskatīt un izvērtēt, vai ir cēloņu sakarības starp ķīmiskām un sintētiskām vielām, tekstilu izstrādājumos un e, alerģiskām reakcijām. Tādēļ nākotnē mums daudz vairāk jāraugās e, uz kvalitātes jautājumiem un izcelsmes e, marķējumu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Galp Peltskundze bija vienīgā brīvā a, mikrofona a, procedūrā, bet pieteicās vēl viena a, kolēģa uzstāties. Vai jūs varētu, kolēģis konsultants, ieslēgt mikrofonu? Jā, es esmu ieslēgus. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Patērētājiem ir tiesības zināt, no kā sastāv drēbes, ko viņi velk mugurā. Šī regula ļaus viņiem uzzināt, kādas ir dzīvnieku izcelsmes eh, vielas, kuras tiek izmantotas. Bieži vien eh, šos te eh, kažokādas tiek krāsotas un apgrieztas, apcirptas tā, ka tās ir neatpazīstamas un tās netiek pieminētas etiķetē. Eiropas likumdošanā attiecībā uz apaviem jau tiek marķēta, marķēta dzīvnieku izcelsmes izcelsmes produkti. Un ļoti labi, ka tagad tas tiks attiecināts arī uz apģērbiem. Ir tīpaši svarīgi tas alerģiskiem cilvēkiem, kuriem pastāv veselības riski. Komisijai noteikti ir jāturpina pētījumi par cēloņu sakarībām starp potenciāli bīstamām vielām, kas tiek izmantotas tekstilpreču ražošanā un alerģiskām reakcijām. Ir nepieciešams zinātniski dati par to, kā tas viss ietekmē cilvēku veselību. Šie priekšlikumi ir ļoti līdzsvaroti, Tie palīdzēs arī uh, eh, atsevišķus izņēmumus noteikti pašnodarbinātiem drēbniekiem. Paldies! Tā... Paldies kolēģē Prendergast kundzei, un tagad uh, došu vārdu komisijas uh, vārdā uzstāties Tajānī kungam komisāram Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! man šķiet, ka šīs debatas nav tik daudz tehniskas, cik politiskas pēc dabas. Protams, Eiropas Savienības iestādēm ir jāizdara izvēle attiecībā uz reāliem ekonomiskiem jautājumiem. Ir trīs iestādes - komisija, parlaments un padoma, kas mēģina vienoties. Eiropas komisija un es kā atbildīgais komisārs vienmēr vēlamies atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus. Uh, Mēs cenšamies atbalstīt Eiropas ražotājus, ieviešot politiku, kas būtu tiem aizsardz, to aizsardzībai veltīta. Tāpat arī mēs vēlamies aizsargāt patērētājus, piedāvājot tiem augstas kvalitātes produktus. Eiropas iestāžu konkurētspēja ir atkarīga no tā, kādas preces tie ražo, un arī mums ir nepieciešams rūpēties par patērētāju veselību, par viņu aizsardzību debašu noslēgumā es gribētu ļoti skaidri apliecināt to, ka es esmu apņemības pilns vest tālāk jautājumu par izcelsmes marķēšanas uzlabošanu. Mūsu darbības laika grafiks jau ir izstrādāts, tātad 2013. gads ir kā nākamais posms šīs situācijas regulējumā, taču mēs vēlētos uh, to veikt pātrināt. Es uh, gribētu atbildēt Kančianu kungam, ka es tiešām aicināšu savu dienas ķerties pie šīs lietas tūlīt pat. Eiropas komisija ir par to, lai izcelsmes marķējums tiktu mm, piemērots gan Eiropas Savienībā ražotām, gan arī importētām tekstilprecēm. Gribētu teikt, ka šo pēcpusdienu, šo vakar mums bija ļoti noderīgs debats par šo jautājumu. Gjorī kundze ļoti skaidri pateica, ka padome ir pār šīs te pārskatīšanas klauzulas ieviešanu un padomi iesaistīsies pārskatīšanā, tā vēlas tādu nolīgumu ar pārējām iestādēm, kas, kur, kas būtu ar skatu uz nākotni. Tāpat jautājums par izsakojamību ir cieši saistīts ar mazo vidējo uzņēmumu konkurētspēju. Man šis jautājums ir vienmēr bijis prātā no pirmās dienas, kad es sāku strādāt komisāra amatā. Es vēlos rūpēties par MVU konkurētspēju Eiropas Savienībā un arī turpmāk aizstāvēšu patērētājus, viņu veselību, nodrošināt to, lai viņi saņemtu produktus, kas ir nekaitīgi un konkurētspējīgi produkti, kas ražoti Eiropas Savienībā, Tiem ir jābūt kvalitatīviem produktiem. Ir svarīgi strādāt, turpināt darbu šajā virzienā. Es esmu apmierināts ar šo vienošanos, kas šobrīd ir panākta starp padomi un parlamentu. Mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma Un kad vien tas būs iespējams, kad vien mums būs jauni pētījuma rezultāti, mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma pilnveidošanas, tā lai mūsu produkti būtu ļoti kvalitatīvi un mazo vidēju uzņēmumu konkurētspēja nebūtu iedragāta. Mēs arī ar šo regulu atbalstam inovācijas tekstilrūpniecībā visā šajā sektorā. Tas ir arī viens no veidiem, kā veicināt konkurētspēju. Taču mēs varam iet arī tālāk un runāt par šīs regulas attiecināšanu ne tikai uz šo sektoru. Uh, Pētījuma rezultātus varēsim attiecināt arī uz citām jomām. Eiropas komisija ražos paziņojumu par rūpnieciskās konkurētspējas pamat aspektiem modas sektorā. Neapšaubāmi mūsu pašu ražotāju un uzņēmumu ir jāaizsargā, ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme un iekšējais Kopējais tirgus ir viens no būtiskākajiem Eiropas pastāvšanas instrumentiem. Tam nebūs nekāda jēga, ja mēs aizmirsīsim par sociālo politiku. Paldies! Paldies tā Jānī kungam, un tagad padomas vārdā vēlreiz Ģurī kundz lūdzu. Kas apsiepan elnök úr? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu pavisam īsi reaģēt uz um, tām piezīmēm, kas ir saistīts ar izcelsmes marķēšanu. Jo tā bija šīs diskusijas laikam tā saistošākā daļa. Un ne tikai konsultāciju procesa laikā, konsultējoties ar uh, parlamentu, bet arī padomē pašā mēs ilgi risinājām šo jautājumu. Jo tirdzniecības politikas uh, ziņā konsultācijas par horizontāliem priekšlikumiem vēl var noslēgtas. Un tādēļ man uh, nelikās uh, pareizi radīt precedenta gadījumu, ja mēs pārāk agri mm, būtu uh, šo jautājumu risinājuši. Mēs izvērtējam tās iespējas, kādas ir attiecībā uz izcelsmes marķēšanu. Jau tagad ražotājiem ir šādas iespējas, bet tās ir brīvprātīgas. Ja mēs noteiktu dažādus um, vai noteikts kritērijus šajā brīvprātīgajā sistēmā, tad tas novestu pie uh, izkropļojumiem, un to vēlējāmies novērst. Es esmu pārliecināta par to, ka pētījums, par kur runāja ja komisija, noteikti ja, uh, konstatēs faktus un arī iespējamās izmaiņas, kādas a, uh, varētu a, uh, rasties. Un uh, tagad uh, mēs gribētu uzsvērt, ka ir nepieciešama sadarbība, sadarbība arī ar komisiju, lai rasta risinājumu šajā ļoti nozīmīgajā jomā. Un tādēļ esam pieņēmuši lēmumi iestrādāt uh, klauzulu, kas ir vērsta uz pārskatīšanu, tā sakto pārskatīšanas uh, klauzuru Un esam arī ļoti gandarīti par eh, to, ka viena no mm, tām eh, parlamenta deputātēm, kas eh, visvairāk iesaistījās šajā darbā, proti Lāra Komī, runāja par to, ka šis ziņojums var būt pamats mūsu nākotnes darbām. Domāju, ka diskusija ir bijusi ļoti liederīga. Paldies par šo paveikto darbu un diskusiju, un domāju, ka arī mūsu nākotnes plāni ir ļoti skaidri nosprausti. Tādēļ paldies arī tiem kolēģiem, kas teica, ka ir um, nepieciešams vērsties pret krāpnieciskām darbībām un cik nozīmīgi ir uh, radīt šo uzticību, uzticību, kas um, nāk no patērētāja puses. Vēlos pateikties ēnu referentiem, arī uh, deputātiem IMCO komitejā, un paldies. Uh, par sadarbību visiem, kas iesaistījās šajā darbā. Paldies par sasniegtajiem uh, rezultātiem. Ar tiem iekšējais tirgus labāk varēs funkcionēt. Paldies! Paldies, Jūrija kundzei, un tagad vēlreiz um, diskusiju noslēgumā vārds referentam Manders kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Protams, mēs atbalstam brīvo tirdzniecību un esam pret protekcionismu. Nekad mūsu prātā nebija šāds pavērsiens. Mēs gribam labāk informēt patērētāju un izmantot jaunās tehnoloģijas. Nu, esmu pārsteigts par to, ka kolēģi saka, jā, pirmajā uh, lasījumā nespējam rast vienošanos, bet ja vēlamies īstenot to, ko vēlamies, tad nu, varbūt ir vajadzīgs arī tāds eh, ilgāks diskusiju mm, process un ir sarunas ar padomu. Paldies te Jānīkungam, redzu, cik ļoti uh, aktīvi viņš atbalsta mūsu kompromisu un ceru un gribu lūgt mūsu uh, Ģorī kundzi pārliecināt padomu, ka tie pozitīvie elementi, kāda būs pētījumā, pārliecinātu padomu par tādu likumu pieņemšanu, kas to atspogļot. Un tad priekšstādēkungs mēs varētu pierādīt, ka mūsu likumi ir labi rūpniecībai, mūsu patērētājiem un labi arī mums, jo mums ir jārāgās par visas Eiropas nākotnes funkcionēt spēju. Paldies! Paldies te Jānīkungam par atbalstu! un ceru, ka drīz um, varēsim iepazīties ar pētījumu rezultātu un ceru, ka prezidentūra tad arī spēs pārliecināt padomu par to, ka esam uz laba ceļa. Es priekšstādātāju kungs eh, domāju, ka nākotne parādīs, ka ceļš, pa kuru dodamies tagad, var būt kā piemērs ļoti daudziem sektoriem. Tas ir mm, ceļš, kas ir bijis nozīmīgs, kas eh, atmaksājas, jo šeit likumi netiek veidoti tikai emocionāli, bet gan likumi tiek veidoti tā, eh, ka tie balstās uz zinātniskiem faktiem, uh, un uh, visu interesēto pušu ietekme tiek izvērtēta un arī iestrādāti priekšlikumi. Līdz ar to likumdošana ir vikciem akceptējama un tā būs papildu vērtība Eiropai. Paldies! Paldies Manders kungam, diskusijas līdz ar to ir noslēgts un balsojums notiks rīt no pulksnes 12.30. Tagad nākošais darba kārtības jautājums, proti jautājums, uz kuru jāatbild mutiski komisijai attiecībā uz ES